Nākamais jautājums dienas kārtībā. Figurēdo ziņojums atļauja ratificēt Startautiskās darba organizācijas 2007. gada konvenciju par darbu zvejniecībā. Un līdz ar to vispirms vārds uh, ziņotājai Figurēdo kundzei. Obrigada, senhora Presidente Sņu komisāris. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kolēģi! Ar šī ziņojuma palīdzību mēs vēlamies ratificēt Latvijas darba konvenciju. Darba organizācijas 2007. gada konvenciju par darba zvejniecībā. Konvencija numur 188, kas nosaka minimālos standartus, kas jāievēro un kas veido taisnīgākus darba apstākļus. Daudzas uh, jūras konvencijas nav pieņemtas. Šī tika pieņemta 2007. gada jūnijā, nostabilizējot starptautiskos sektorus zvejniecības jomā, kas būtu pieņemami strādājošiem. Šeit ir arī jautājumi par to, kā efektīvi strādā, cik ir cilvēki uz kuģa, kāda ir repatriācijas problēmas, darbā iesaistīšanas, darba nodrošināšanas, sociālās nodrošināšanas un citi jautājumi. Daudz cilvēki ir gaidījuši uz šo ILO konvencijas pieņemšanu, jo tā padarītu viņa darbu par taisnīgāku un savā ziņā cēlāku. 2003. gadā Starptautiskā darba organizācija un tās partneris strādāja pie jaunajiem noteikumiem tieši zvejniecības sektoram, cenšoties panākt zvejniekiem visas pasaules mērogā, tātad globāla tiesība atzīšana. Tā kā šie cilvēki strādā specifiskos apstākļos un arī dzīvo speciālos apstākļos, tad viņiem ir nepieciešama lielāka drošība. Šajā sektorā notiek daudz nelaimes gadījumu ar fatālām sekām, kas bieži saistītas ar to, ka trūkst aizsardzības darbā. Šī konvencija aizstāja arī citas konvencijas, kas pastāvēja iepriekš saistībā ar kontraktiem un dzīves apstākļiem, runājot par kuģu komandām. Un līdz tam zvejniecības sektors mhm. netika iekļauts esošo konvenciju ietvarā. Tāpēc mēs aicinātu visas dalību valstis pieņemt un ratificēt šo dokumentu vēlams pirms 2012. gada, jo konvencija stāsies spēkā tad, kad to ratificēs desmit dalību valstis, un astoņām no tām jābūt piekrastes valstīm. Vispēcot, es gribētu pateikties visiem, kas palīdzēja pie šī ziņojuma izstrādāšanas. Un uh, ceru, ka dalību valsts, uh, ka de, deputāti nogādās šo dokumentu savās dalību valstīs, lai to likumdošanas orgānu to varētu ratificēt. Komisāram Špidlam vārds. Godotā priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi deputāti. Zivsaimniecība pēc definīcijas ir viena no globalizētākajām aktivitātēm, un tā arī cieši no globalizācijas. Mēs uz šajā nozarē strādā 30 miljoni cilvēku, un šie cilvēki ir pakļauti ne tikai globalizācijas procesiem, bet arī ļoti daudz ciešanām un riskiem, kad mēs salīdzinām. Uh, nāvējošs uh, gadījums zivsaimniecības nozarē un arī tādus um, nāves gadījumus citās nozarēs, ņemot vērā ILO statistiku, tad mēs redzam, ka tiešām uh, zivsaimniecības nozara ir viena no riskantākajām pasaulē. Visas Eiropas institūcijas arī atbalsta universāli atzītu programmu. Mm, par pienācīgu darbu, un arī komisija ir pieņēma uh, sociālo dienas kārtību un ziņojumu, kur ir saistīta ar uh, pienācīgu darbu, un tas notika 2006. gadā, un daļa no komisijas pieeja nozīmē arī atbalstu uh, normu izstrādāšanai, uzlabo darba apstākļus, uh, veselības pakalpojums nepieciešamību nodrod arī juridisk, nodrošināt juridisko aizsardzību. To visu mēs varam īstenot tikai tādā gadījumā, ja tiek noteiktas minimālas normas pasaules līmenī Eiropas Savienības dalību valstis, kā ILO dalību valstis arī. Jo, uh, šādējādi ir snieguši savu pienesumu uh, konvencijas izstrādē, kur ir atjaunota un kur tiek definētas minimālas normas pienācīgām darbām un arī papildināti ar mehānismiem, kas, uh, atbilst, kas ir atbilstīgi. Un Tie paredz arī inspekcijas ostās. Kopā ar rekomendācijām, kuras nav juridiski saistošas, konvenciju pieņēma augstākais ILO orgāns 2007. gada jūnijā. 188. konvencija pārēdz uh, senāks ILO normas attiecībā uz zvejnieku darbu un konvencijas stāšanās spēkā varētu radīt uh, arī darba apstākļu vienlīdzību visiem. Konvencija atrunā dažādus aspektus - minimālo vecumu, medicīnas eh, pārbaudas, aprīkojumu, atpūtas laiku, eh, rekrutēšanu, iekārtošanu darbā, algas, arī jo, um, sociālo drošību, medicīnas aprūpu un tam līdzīgi. Dažas jaunās konvencijas sadaļas atrunā arī sociālās apdrošināšanas aspektus. Un jāteic, ka šī nozara ir pilnībā atkarīga no kopienas eh, kompetences. Tādēļ padomēm ir jāļauj dalību valstīm ratificēt šīs konvencijas daļas. Bet ir arī vēl citas eh, dalītās kompetences nozares, kas attiec dažiem citiem jautājumiem. Un ņemot vērā vērā to, ka jaunās ILO normas stāsies spēkā pēc iespējas ātrāk, komisija piedāvā iekļaut šajā konvencijā arī aicinājumu dalību valstīm pēc iespējas ātrāk iesniegt savus ratifikācijas instrumentus, ja iespējams, līdz 2012. gada 21. decembrim. Un šo aicinājumu arī uh, atbalstīsim, papildināsim arī ar ratifikācijas izpēti, ko konvencija, ko, ko padomu teiks arī līdz 2012. gadā. Paldies, komisāra kungs. Un tagad politisko grupu vārdā Brageto kungs EPP eh, grupas vārdā trīs minūtes lūdzu. Grazie, karo prezidente, kari kolēģi. Paldies, priekšsēdētājs kundze, cienījamie kolēģi, kolēģis komisāri. Mēs eh, zinām un šovakar tika atkārtots, ka zvejniecības sektors, jūsēmniecības eh, sektors eh, saskaņā ar starptautiskās darba organizācijas vērtējumu ir viens no bīstamākajām darbiem, jo ik gados notiek tūkstošiem negadījumu. E, tā ir nozara, kurā ir nepieciešamas startautiskas normas, ar kurām varētu nodrošināt zvejnieku darba un dzīves apstākļu aizsardzību. E, 188. konvencija ir būtisks dokuments, eh, kura palīdzēs risināt organizatorisko darbu, eh, konkurēt spējas apstākļus. Te ir runa par zvejnieku darba apstākļiem un drošību, kā arī veselības aizsardzību darba vietā. Eh, tāpat arī mēs vēlamies šeit pirmajās debatēs parādīt, cik tālu mēs esam vienisprātis par šo te e, nosacījumu nozīmi un cik tālu ir svarīgi panākt, lai dalība valstis konvenciju ratificētu. Paldies! Paldies! Sociālista grupas vārdā Derosikungs, trīs minūtes. Paldies priekšsēdētājs kundze. Esmu ļoti priecīgs runāt eh, šovakar par šo jautājumu. Uzskatu, ka eh, zvejnieku darbs ir viens no bīstamākajiem pasaulē. Īrijā katru gadu kādu zivju, kungs, zivju kuģis eh, noslīkst jūrām. Es kādreiz arī strādāju sociālās labklājības ministrē īrijā, un mēs mēģinājām rast veidu, kādā uh, veidā mēs varētu garantēt zvejnieku tiesības, kur strādā uz kuģiem, jo tas ir ļoti kompleks jautājums. Tad atšķirības starp tiem, kuri strādā kā Eh, pārasti darbinieki, kur maksā savus nodā, no, nodokļus, arī savus eh, sociālās nomaks, un ar, tad tie, kuri dalās šajā lomā, nozvejā. Un ieteic, ka ļoti grūti šīs dažādās pozīcijas samierināt. Un kā ministrā man izdevās arī atrast Eiropas tiesību aktus, kas īsā laika periodā atrisināja šo jautājumu, taču, diemžēl, tas precīzi uh, neatrisināja šo situāciju ilgtermiņā. Uh, Līdz ar to nepieciešami ir minimālie standarti, kuri tikt piemērot visā pasaulē, un uh, tas ir absolūti pašsaprotam nepieciešamība, lai mēs varētu nodrošināt nepieciešamos darba apstākļus, uh, pārtiks nodrošinājumu un uh, garantēt arī minimālo algu. Šī noteikums piemērotos zvejniekiem, arī kuģi īpašniekiem, lai uh, cienīgi darbs arī atmaksātos. Taču ir ļoti svarīgi, lai mēs šeit runājam par globālajiem minimālajiem standartiem, jo, diemžēl, tendence ir uh, mazināt uh, šīs normas un ir jāapstiprina šī konvencija pēc iespējas ātrāk. Un tas uh, tiešām būtu tas, ko es arī aicinātu darīt. Es domāju, ka 2012. gads ir vēl pārāk, pārāk tāls termiņš un vajadzētu to saīsināt. Paldies. Indem... Paldies, Indem grupas vārdā. Sinot, eh, divas minūtes. Ir ļoti svarīgi, lai zvejniekiem būtu normāli darba apstākļi, jo šī profesija ir ļoti riskanta. Un, protams, arī, lai viņi saņemtu normālu algu, lai varētu uzturēt savus ģimenes finansu ienākumiem ir jābūt arī stabiliem, lai varētu uzturēt ilgspējīgu viņu zvejnieku ciematos pie jūrā. Jautājums ir, vai konvencijas ratifikācija numur 188 paplašinās esošo regulācijas režīmu un vai tas nāks par labu zvejniekiem vai kļūs par jaunu šķērsli. Un vai tas nostiprinās vienādas prasības visā pasaulā? Kenijas delegācija nesen teica, ka Japāņi, kas zvejo viņu orkeānā uz šiem pārstrādes kuģiem ir ļoti slikti darba apstākļi. Arī noķertās zivis nenāk par labu vietējiem iedzīvotājiem, nedz uzlabo ekosistēmu jūrā. Tās tiek pārdotas par augstām cenām Eiropā vai Īrijā īrijā savukārt zvejniekiem, kas nestrādā, nepienākās sociālās nodrošināšanas maksājumu. Ja konvencijas raks pieņemšana varētu nodrošināt kritumu negadījumos, uzlabotu zvejnieku sociālo stāvokli, tad es to atbalstu. Tas varētu palīdzēt arī mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, un tā ziņā es arī to atbalstu, jo zvejniecība tiešām ir bīstams darba veids. Jautājums, vai tas tā būs? Es ceru, ka tas tā būs. Matines kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kungs, godētais komisārkungs. Ilgtspējīgas zivsaimniecības apsaimniekošana nozīmē, ka ir nepieciešams kontrolēt eh, nozveju, kā arī eh, jāņem vērā uh, zvejnieku darba apstākļi, jo īpaši, kas notiek zveja, attiecībā uz zveju dzīvi jūrā, un tas ir viss sarežģītākais darbs pasaulē. Pat, ja, protams, mēs šeit nu runājam par 19. gadsimta zvejnieku darba apstākļiem, kuri devās zvejā ļoti ilgu laiku. Uh, Un katru gadu šajā nozarei eh, mirst apmēram 24 tūkstoši cilvēku katru gadu. Uh, Jāteic, ka šīs, eh, no, šīm normām ir jābūt starptautiskām, un tā kā nepieciešams noteikti šīs normas starptautiskā līmenī ir noteikti eh, zvejnieku darba apstākļus, tad, protams, tas ir jādara ILO, un arī tagad mēs svinām 50. gada dienu kopš pirmajām konvencijām, kas ir pieņemts ILO par minimālajām banamēlo vecumu un tām līdzīgi. Tas nozīmē, ka šī 188. konvencija groza, papildina, pārskata iepriekšējās starptautiskās konvencijas, un, nu, protams, tam visiem ir jābūt ratificētām pēc iespējas ātrāk līdz 2012. gadam, un tas ir ļoti lielisks piemērs, kā mēs kopīgi varam uh, apsaimniekot, pārsaimniekot planētas kopī īpašumu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo šie darbi zvejas nozarē mūsu pasaules ekonomikā ir pakļauti visām ļaunprātībām, kontrabandai un dažādām arī verdzības situācijām un tikai, lai samazinātu izmaksas. Līdz ar to tas, šī konvencija ārkārtīgi svarīga ir zveja dzīvnieku algām, dzīves apstākļiem, darba apstākļiem un tam līdzīgi. Līdz līdz ar to darba līgums un sociālie mm, tiesībām ir šais normās jānosaka minimālās juridiskie standārti, lai mēs arī padarītu šīs normas visiem vienlaicīgas un arī veicinātu konkurēt spēju. Nu, tas nav īpaši izdevīgi Eiropas zvejniekiem, bet citājiem, citos kontinentos šīs normas ir ārkārtīgi liels panākums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, nav. Paldies, individuāli runātāji. Paņa Topolas kundze, uh, trīs minūtes. Priekšsēdētājs kundze, es uzskatu, ka e, ratifikācija ir ārkārtīgi nozīmīga. Saņemot Eiropas parlamenta atbalstu un, e, protams, ka rītdien mēs visi atbalstīsim šo te rezolūcijas priekšlikumu, mēs e, panāksim agendas cilvēku cienības darbs īstenošanu. Mēs agrāk to atbalstījām. 188. konvencija ir tikai šīs te agendas piemērošanas posms eh, zvejniecības jomā. Līdz šim šeit e, vienotas konvencijas par darba apstākļiem to nesedza. Kā iepriekšējie runātāji teica, ir ļoti svarīgi, ka šajās nozarēs mēs e, saņemam minimālo pārsegumu starptautiskajā līmenī. Eiropas Savienības dalībvalstis, manuprāt, visas ratificēs šo te konvenciju līdz 2012. gadam, kā jau plānots. Ir jau dalība valstis, kuras ir arī e, jau tagad ratificējušas, un e, līdz ar to varēs to piemērot. Mēs varam būt patiešām ļoti lepni par padarīto darbu, jo mēs dzīvojam visi pie viena krasta un varam būt lepni par to, ka mūsu zvejnieki no tā iegūs. Bet, ja mēs runājam par trešajām valstīm, tad situācija ir daļai tomēr diezgan atšķirīga. Šeit var būt runa par kopienas atbalstu zivsaimniecībai. Es atgādināšu, ka Eiropas parlaments jau izteicās par sieviešu aizsardzību, kuras ir saistītas ar zvejniecību vai arī zivsaimniecības nozerēm, un ir ārkārtīgi svarīgi sniegt atbalstu sievietēm, kuras nodarbojas zivsaimniecībā tiešā vai neteišā veidā. Ja sievietes, kuras dzīvo piekrastē, būtu uh, daudz sliktākā situācijā, uh, ja būtu, ja nebūtu pieņemti zināmi likumdošanas akti. Es domāju, ka mums visiem vajadzētu pielikt spēkus, lai strādātu e, piekrastes raģionu kultūras interesēs, kultūras interesēs, kas veido Eiropas kultūras elementus saistībā ar jūru un piekrastēm. Tā ir joma, kas mums ir jāsniedz atbalsts gan dienvidos, gan ziemeļos. Katrai piekrastai ir pati, sava patība, kas ir aizsargājama. Un šis te kompromiss, par kuru mēs vienojāmies un kuru dalību valstīm ir jāratificē, tā mērķis ir eh, attiekties uz ikvienu gadījumu, individuālo gadījumu. Šajā ziņā mums ir jāsniedz atbalsts arī izglītībai un apmācībai. Paldies! Paldies, un tagad pārējām pie brīvā mikrofona. Divi runātāji. Rojtovers kundz lūdzu. Mm, děkuji, pane komisaři, podobně jak... Paldies, um, godētais komisāra kungs. Gluži tāpat kā man kolēģis uzskata, ka ir ārkārtīgi nepieciešams pieņemt standarts, kas definēs pienācīga darba kritērijas eh, zvejni, eh, zvejniekiem. Nav ne, iepispējams, ka 21. gadsimta Eiropas Savienībā ir tā darba noteikumi, kas ir ļoti tuvu verdzības laikam, un tiešām esmu priecīgi, ka um, valdība, darba devēja, darba ņēmēji ir, pieņ, ir sagatavojuši standārtus, kur mēs ņemam vērā šīs nozares specifiku. Ļoti pozitīvi ir tas, ka šajā tekstā tiek noteikts minimālais vecums, medicīniskā aprūpe, atpūtas laiks, sociālie apdrošinās un arī citi aspekti. Tas viss ne, bež, neapšaubāmi ļaus nodrošināt pienācīgus darba apstākļus zvejniekiem. Es nāku no jā, valsts, kur mums nav piekrastes zona, bet esmu ļoti priecīga par šī dokumenta izstrādāšanu, kas nosaka darba apstākļus un aicina pēc iespējas ātrāk to ratificēt. Un tas nav tikai tādēļ, ka man ļoti garšo zivs. Un tagad lūdzu Kazako kungs. Eh, Paldies. Es arī vēlētos pievienoties visiem runātājiem, komisāram un referentam, apsveicot šo iniciatīvu, šo ILO konvenciju un aicinātu, lai dalību valstis strauji ķertos pie šīs konvencijas ratifikācijas. Zvejniecības tirgus ir diezgan briesmīgs un raupšs, un tas grauj gan zivju ilgspēju, gan zvejnieku darbības ilgspēju. Un tas viss, protams, ir arī mūsu kopējās zvejsaimniecības politikas ietvaros, un nevajadzētu šo, šīs konvencijas ratifikāciju atlikt uz ilgāku laiku domāju, ka zvejnieku aizsardzībai jābūt centrā. Tagad vārds Špidlas kungam. Godētā priekšsēdētājas kundze, dāmas kungi deputāti, ļaujiet man jums teikt, ka ar ārkārtīgi lielu prieku es uzklausu argumentus, kur bija minēti šajā telpā, jo šie argumenti apstiprina, cik lielā mērā šī konvencija ir svarīga, par kuru mēs pašlaik runājam. Ir ļoti daudz argumenti, kas atbalsta tātad šo tekstu un cik šis dokuments ir ļoti svarīgs zvejnieku ikdienas dzīvei. Un šo zvejnieku, kā es teicu, dzīvo nozarē apmēram 30 miljonu cilvēku. Dāmas un kungi deputāti, es uzskatu, ka uh, formālais šī dokumenta apstiprināšanas process ir absolūti skaidrs, un arī mūsu politiskajiem pūliņiem tagad ir jābūt veltītiem, lai šis dokuments tiktu ratificēts pēc iespējas ātrāk. Komisija ir paredzējusi tiešām visilgā, uh, vis. Uh, īsāk iespējamo termiņu, ja mēs to var, varam veikt ātrāk, jo labāk. Un arī pateicos ziņotājai Figureido kundzei un paldies visiem deputātiem par jūsu atbalstu šim dokumentam. Paldies, komisāri kungs! Figureido kundze, kā ziņotājai jums vārds. Senhora Presidente, agradeço também ao Senhor Comissário. E Godātā priekšsēdētājs kundze arī no savas puses vēlos pateikties komisāra kungam un arī visiem kolēģiem, kuri ir ieradušies atbalstīt uh, to, ko es ieteicu. Tātad, uh, Ratifikācija ziņojuma noteikti parlaments pieņems, un tas uh, lielā mērā arī sniegs savu ieguldījumu tam, lai 188. Mm, konvencija tiktu pēc iespējas ātrāk ratificēt dalību valstīs. Un mūsu mērķis, lai arī šī konvencija stātos spēkā pēc iespējas ātrāk, vēlams pirms 12. gada. Tādēļ aicinu visas dalību valstis ratificēt šo konvenciju, un tas būs ieva ļoti svarīgs ieguldījums tam, lai mēs pasaules līmenī noteikti minimālos standartus eh, pienācīgam zvejnieku darbam un samazinātu arī nāvīgus eh, negadījumus šajā ļoti eh, bīstamajā, bet tajā pat laikā arī strateģiskajā e, nozerē. Un tas būs arī ieguldījums tajā, lai mēs arī atzītu zvejnieku darbu. Paldies. Paldies. Debates ir slēgtas un balsojums par ziņojumu notiks rīt. Sēde notiks rītdien, trešdien, 14. Jā, janvārī no 9 līdz 1 un no 3 līdz 8 vakarā un no 9 līdz pusnaktī. Dienas kārtība ir publicēta un ir pieejama internetā. Tagad sēde ir slēgta. Paldies!